Guten Morgen, liebe Kolleginnen. Labrīt, dārgie kolēģi un kolēģis. Jā, jūs dzirdat pavisam citu balsi šeit, prezidijā. Man ir žēl, bet Alans Lamasūrs ir uh, aizturēts demonstrācija noteikti. Viņš tā īsti atklāti nedemonstrē Nu, es arī nezinu, varbūt, ka, nezinu īsti, par ko ir šī demonstrācija, bet, nu, katrā gadījumā man teica, ka viņš ir automašīnā un demonstrācijas dēļ nespēja ierasties šeit. Bet mums vajadzētu sākt. Sāksim ar um, balsošanu. Un to tad kopīgi izdarīsim. Pirmais balsojums. Ceturtais grozītais uh, budžets Sidonija. Um, wir haben Tu vairs negribi uzstāties, nē. Varam uzreiz balsot. Ir viens grozījums. Numur viens, kas var? Neredzēju. Pret. Atturas. Nu, labi. Tad balsosim. Kā izmainījām vai neizmainījām, kas par? Pret. Nu, mazāk. Jā, jā. Un kas atturas? Labi. Nu tad pieņemts. Nu tikai pieci. Ā, mēs esam par. Sidonija, mēs esam par. Nu labi. Nu kļūda. Nē, nu nav, nav pa, pa, par agru. Nekas, nekas. Nākošais punkts. Barbara Matēra. Ah. Hm. Ich, ich bekomme jetzt gerade. Man skaidro, ka tagad sākumā balsosim par Karla Haglunda ziņojumu Un šeit ir vesela rinda grozījumu. Un pirmais grozījums viens referents, to ir atsaucis. Grozījums septiņi. Sociāldemokrāti. Dereks Vārns, kas par? Paldies, pret. Atturas. Vairākums par. Nākošais grozījumi 8 līdz 23. Varam balsot blokā. Vai kādam ir kas pret to? Nē, ļoti jauki. Lots of mistakes today. Man šķiet, ka ir ļoti daudz kļūdu balsošanā. Nē, nu atvainojiet, dokuments bija jau nodrukāts pirms sākām, tātad nav uh, vaina rīta stundai 8 līdz 23, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums numur 2, 14. apsvērums. Kas par? Pret. Atturas. Viens atturas. Viss pārējie par. Kompromiss numur 1. Izstrādājas referents. Kas par? Pret. Viena. Kas atturas? Pieņemts. Grozījums numur 24 par 16. Ak, nē, tas jau ir ietverts. 26. grozījums 26, kas par? Pret. Atturas. Neviens. Pieņemts. Grozījums 27, 28 ir identiski. Kas par? Pret. Atturas. Viens atturas vispārējie pret. Grozījums numur 5. Par 18, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 29. Kas par? Pret. Atturas. Viens atturs, vispārējā pret attur, atkrīt. Grozījums numur 30. Kas par? Pret. Atturas. Neviens noraidīts. Grozījums 31. Kas par? pret. Viena balss, kas pret atturas. Neviens ar vienu balsu pret pieņemts grozījums 20, 32, kas par pret atturas. Norādīts grozījums 33, kas par pret atturas viens atturas vispārējie par, pieņemts grozījums 34 par, pret atturas, viens atturas noraidīts. Nu, nu vienbalsīgi noraidīts grozījums 35 par, pret atturas, viens atturas, pieņemts 36 par pret atturas. Neviens noraidīts, grozījums numur 37 par pret atturas. Arī noraidīts. Noslēdzošais balsojums. Kas par šādu izmainīto mm, ziņojumu lūdzu paceliet rokas? Kas pret? Kas atturas? Viens atturas, visi pārējie par. Karl, sirsnīgi sveicam. Un tagad? Jetzt Matēra. Jetzt ba Tagad Bārbara ziņojums. Bārbara Matēra. Mm-hmm. There were four cases, so this one I don't vote. We don't yeah. vote on this three, but yeah, mm-hmm. Also sofort, sofort. Ähm, es gibt. Äh Tātad divi balsojumi, divi gadījumi, par kuriem varam balsot. Trešais, to, par to nevaram vēl balsot. Bet uh, ähm, vien pēc otra tagad. Uzklausīsim referenti. Pitsabala. Hm? Lūdzu, Barbara. Eh, Prezidente, allora, la scorsa... Pavisam īsi priekšsādātājs kundze. Pēdējā budžeta sēdē es eh, detalizēti skaidroju šos trīs eh, gadījumus - Dānijas, Vācijas un Portugāles gadījumi. Šeit nav nekādu problēmu. Bet gribēju tikai piebilst vienu gadījums ar Renault. Balsējums jāatliek, jo summa ir lielāka. Nu, būtībā tā ir arī lielākā summa, vairāk nekā 3000 darba ņēmēji un 24,4 miljonu eiro. Par šādu summu ir runa. Tātad mēs runājam nodarbinātības komitejām šajā parlamentā un vēl nav nekāda skaidrojuma. Tādēļ par šo mēs nevaram balsot, bet pārējie balsojumi nākošu ceturtdienu Strasbūrā balsosim, jo šeit ir runa par nākotni um, un par um, globalizācijas fonda nākotni, tad tas varēs uh, tikt balsots. Ceru, ka visas mazās problēmas varēs uh, novērst, kas vēl ir radusais, radušās Un tad uh, varēsim arī uh, balsot. Ceram, ka arī plenārsēdē viss būs raiti. Labi, tātad balsojam par trim gadījumiem. Dānijas, uh, Vācijas un Portugāles. Sāksim ar Dānijas. Ir daudzi grozījumi par tiem varēsim balsot. Otrais grozījums, kas par? Pret? Un kas atturas? Kāds vēl ir par? 5, 6 pret. Pieņemts. Grozījums numur 3, kas par? Pret. Seši pret pieņemts. Grozījums numur 4 par pret. Septiņi pret. Pieņemts. Atvainojiet. Vai kāds grib arī atturēties? Grozījums numur 5, kas par? Pret. Visi, kas atturas. Visi pret. Grozījums numur 6, kas par? Seši par, kas pret. Un tie ir vairāk nekā seši, kas atturas. Viens noraidīts, grozījums numur septiņi par. Pret. Visi atturas. Visi pret. Grozījums numur viens, kas par. 5 pret, kas atturas, viens atturas, 5 par, pārējie pret, līdz ar to noraidīts. Tad jābalso par mūsu grozīto priekšlikumu, kas par? Pret. Divi pret. Atturas. Divi atturas. Divi pret, divi atturas. Pieņemts. Barbara, nu sveikšu tev tad, kad viss trīs būs nobalsots. Tagad nākošais. Vācijas gadījums, divi grozījumi ir iesniegt grozījums numur divi, kas par. Seši pret. Vairāk nekā seši, kas atturas. Viens atturas, seši par, vispārējie pret. Noraidīts eh, grozījums numur viens. Kas par? Pret. Kas atturas? Seši par pārējie pret. Noraidīts. Noslēdzošais balsojums. Kas par ziņām kopumā? Kas pret? 3 pret, kas atturas? 2. 3 pret, 2 atturas. Pārējie pār pieņemts. Nākošais ir Portugāles gadījums. Grozījumi nav. Kas par Barbaras priekšlikumu? Pret. Viens. Kas atturas? Četri. Četri atturas, viens pret. Pieņemts. Barbaras sirsnīgi sveicam. Nav? No? No, it's the transversal. Ah, gut. She's in favor of all of them. Mhm. Mm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 22. pārvietojums pašlaik netiek balsots. Tas atbilst Renault gadījumam, eh, tāpēc tas viss paliek eh, nedaudz karājoties gaisā. 25. pārvietojuma pieprasījums. Sidonija ir par. Kas ir par? Kas ir pret? Viena balss pret, kas atturās? Neviens. Tātad ar vienu balsi pret pieņemts. 26. pārvietojuma pieprasījums. Sidonija ir par. Kas to atbalsta? Kas ir par? Kas ir pret? Viena balss pret, kas atturās? Neviens. Tātad pieņemts. 27. pārvietojums. Un tas ir pēdējais, kuru mēs tagad veiksim. Manā vadībā Sidonija ir par. Kas ir par? Labi, kas ir pret? Viena balss pret, kas atturās? Neviens. Pieņemts. Un tagad es nododu mikrofonu priekšsādātājiem, kas laimīgi izkļuvis no demonstrācijas. Pardon.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 ļoti īsa priekšsādātāji. Es domāju, ka kolēģi ir saņēmuši no sekretariāta dokumentu par diskusijas punktiem, proti par to, kas 12. septembrī tika pārunāts brīfinga laikā par budžeta struktūru, par termiņiem, un vajadzētu vēl piebilst, ka, protams, varam cerēt, ka turpmākā prezidentūra, vairākas prezidentūras Dānijas un Kipras uh, atvērtāk sadarbosies ar parlamentu. Protams, to atbalsta ne visas dalību valstis, bet polijas prezidentūra tā rīkojas. Un uh, sarunās, uh, ja tīpaši pirms vispārējo lietu padomes, ir iespējams uh, organizēt brīfingu, tagad kļuva skaidrs, ka mandāts no šūri komitejas ir apstiprinājies un mums ir iespējams izveidot parlamenta nostāju, nevis pēc tām reaģēt uz notikušo. Tāpēc domāju, ka šīs sarunas ar uh, prezidentūrām un komisiju ir visai noderīgas, un mēs varam izmantot kopējo nostāju. Es ceru, ka Dānijas un Kipras prezidentūras rīkosies tāpat kā poļu prezidentūra, un ka mēs varēsim runāt, piemēram, par lauksaimniecības politiku eh, vēlāk, un tad decembrī arī par pašu līdzekļiem. Tad lietas ievirzīsies. Bet, protams, jābūt realistiem. Kad mēs varam sākt reālas sarunas, tas ir atkarīgs no tā, Eh, kas notiks padomis līmenī, un no tā vai padome varēs mums piedāvāt saprātīgu risinājumu. Tas ir atkarīgs ne tikai no budžeta apsvērumiem, tāpēc turpmākajos mēnešos mums vajadzēs uh, turēt pozīcijas un censties izmantot uh, šo uh, uh, sarunu ievirzi, lai arī turpmāk mēs varētu uh, uh, panākt savu. Es domāju, ka mums tiešām ļoti intensīvi vajadzētu izmantot tās iespējas, kuras mums piedāvā polijas prezidentūra. Un tad, kad mums pašiem izveidosies visas vajadzīgas struktūras, jādiskutē, kā mēs varam sagatavoties turpmākajam sanāksmēm un ar kādu sākotnējo pozīciju sāksim sarunas ar padomi. Vēl kaut ko gribētu piebilst. Protams, no budžeta komitejas viedokļa viena lieta ir svarīga, proti jautājums, kā mēs panāksim Eiropas parlamentā paši šo sasaisti starp daudzgadu finanšu schēmu un lielajiem likumdošanas paketēm. Jo uh, uh likumdošana uh, piemēram, lauksaimniecības jomā, pētniecības jomā, arī mums paliek arvien svarīgāka. Protams, nebūs viegli to visu paveikt, bet tas ir priekšnosacījums, lai parlaments varētu tiešām aktīvi piedalīties koplēmumu procedūrā un panākt savu šajā procedūrā. Paldies! Oui, je vous remercie. Paldies, Rai.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 Merci, Monsieur le Président. Made my... Es būtībā jau pēdējā budžeta sanāksmē skaidri pastāstīju, ko domāju par datu aizsardzības uzraudzītāju un budžeta grozījumu šai sakarā. Es uzskatu, ka tas ir pārāk eh, mazsvarīgs punkts, lai tam veltītu budžeta grozījumu projektu. Turklāt, es neuzskatu, ka man vajadzētu turpināt grozīt uh, tālāk uh, šo uh, sadaļu, un tāpēc uzskatu, ka tas jādara nākamajā budžetā, bet tagad vairs nav jāgroza budžets, kas ir spēkā. Ja jūs vēlaties, es varu piedāvāt jums pat papildu informāciju par uh, ārējas darbības dienestu. Uh, Eh, esam eh, gatavi atbalstīt 40 pagaidu darba vietu pārvēršanu par pastāvīgajām darba vietām, bet uzskatām, eh, ka mums joprojām nav laba paskaidrojuma, kāpēc šeit vajadzētu piemērot tāds augstākus posteņus. Un uh, Mēs neesam pārliecināti, ka nepieciešams šis pārvietojums tādā apjomā, kā to pieprasa ārējās darbības dienests. Tā ir jauna struktūra. Tā joprojām vēl uh, izmēģina sākotnējas procedūras, piemēram, paaugstināšanu amatā. Uh, bet uh, ties vai tas pieprasa uh, vidēja līmeņa posteņu pārvēršanu par augstāka līmeņa posteņiem. Es domāju, uh, ka mums vajadzētu eh, tam pievērsties 2012. gada budžeta procedūrā. Padomei ir jau sava nostāja, padome ir apstiprinājusi budžeta grozījumu projektu. Es savukārt esmu pārsteigta, jo citās politikas jomās eh, padome ieņem ļoti stingru nostāju un iestājas par labu ietaupījumiem. Tad šeit, piemēram, no vienas puses mēs samazinām uh, Uh, asignējumus pārtikas palīdzībai, uh, bet šeit uh, sniedzam papildu finansējumu ierēģiem Eiropas Savienībā. Esmu gatava strādāt pie kompromisa. Piemēram, mēs varētu panākt, lai ārējas darbības dienests trešdaļu no personāla izslēgtu no šīm aplesēm, Eh, ņemot vērā tās valstis, no kurām jau ir daudz nacionālo ekspertu. Tas samazinātu izmaksas. Mana ziņojuma pēdējā versija tika jums nosūtīta vēlu, un tāpēc es ierosinu līdz 27. septembrim 2012. pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu. Paldies, Helga. Tātad referentes priekšlikums ir ļoti skaidrs. Ogenkungs prasa vārdu. Yeah, thank you, Chair. Paldies. Ļoti īsi. Uh, Roberta Kalcieri nosūtīja uh, e-pastu uh, Čūplas kundzei, es nemaldos uh, par šo punktu, un mēs saņēmām ziņojumu no Kalcieri kunga, kas saka, ka ir tiešām bažas par šiem grozījumiem. Tad, tad, uh, nav nepieturās uh, pie vienošanās, ka divas trešdaļas no personāla ir no Eiropas Savienības institūcijām un trešdaļa no dalību valstīm. Ir arī paskaidrojums ar procentu skaitļiem, bet varbūt mēs arī kļūdamies. Es gribētu uzsvērt, uh, ka es atbalstu referents priekšlikumu pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu. Paldies!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 voorzitter. Ik ben met name erg blij met de opmerkingen van mijn... Paldies, Paldies priekšsēdētāji kungs. Esmu ļoti e, iepriecināts par to, ko teica kolēģis Fermkungs. Mums jābūt e, kritiskiem, jo daudz e, naudas ir e, pēdējā laikā, pēdējo gadu laikā dots, lai atbalstītu diktatūras, e, it īpaši Ziemeļāfrikā. Es gribētu uzdot jautājumu, kā um, tiek runāts par Al-Akbar un šariāta tiesas atkal ieviešanu. Ja mums jābūt piesardzīgiem, ja mēs naudu izdodam, kādā virzienā šīs valsts vispār taisās attīstīties. Palīdzība ir ļoti laba, bet vajadzētu šo valstu attīstību veicināt. Jā, tas ir, tā ir um, piezīme ko uzklausījām tagad Anna Jensen. Well, I'd like to... Es gribētu pateikties uh, Geranam par ļoti skaidru uh, prezentāciju par lielisku atzinumu. Es uh, varu tikai teikt, ka mana grupa atbalsta viņa izvēlēto pieju. Tur ir daudz elementu, bet kopumā šī pieeja ir tiešām lieliska. Uh, tagad tika teikts, ka varbūt nav tik vienkārši atbalstīt uh, arābu pavasari. Bet nekad jau nebija vienkārši strādāt uh, šajās valstīs. Piemēram, Eiropas Savienības uh, apmācības uh, organizācija. Tur ir jāsaskaņo darbs ar 22 ministrijām un pat konferences nevar tik vienkārši organizēt. Nepieciešams rīkoties ļoti diplomātiski un lūkoties, kā vispār organizēt izglītību jaunajiem cilvēkiem, lai attīstītu valstis. Eiropas Savienība ir vienmēr centusies strādāt tik efektīvi, cik vien iespējams, ņemot vērā vietējos apstākļus. Un, protams, šie apstākļi ir sarežģīti un tādi laikam jau paliks arī nākotnē. Bet Gērenam ir taisnība, atzīmējot, ka nepieciešams pievērsties eh, tām problēmām, kas ir īpaši interesantas Eiropas Savienībai Viņš pilnīgi pareizi norāda, ka mums nepieciešams uh, pievērsties arī palīdzībai Palestīnai un uh, izveidot īstu palīdzības programmu. Mēs nevaram pateikt, ka politiskā nestabilitāte uh, būtu iemesls, lai neizveidotu šādu ietvaru. Tad es atbalstu atzinumu. Paldies! Eh, obrigado, Presidente. Eh, eu também. Paldies, priekšsādātāji. Arī es kopumā piekrītu eh, tām piezīmēm, kuras izteica mūsu kolēģis Ferms. Ir ja tīpaši par Palestīnu varu atbalstīt viņa teikto, un piekrītu arī kolēģis Jensenas teiktajam. Bet, ja mēs runājām par arābu pavasari, Jāsaka, esmu gan nedaudz nobežījies. Iemesli tam ir šādi. Vispirms mums ir jānodrošina, ka šo finanšu līdzekļu uh, palielināšana palīdzības sniegšanai un ekonomikas atbalstam vidusjūras reģionā netiek novērsta no nu, pareiza ceļa, lai šie līdzekļi uh, netiktu izmantoti citiem nolūkiem, un tāpat jānodrošina, lai netiktu izmantoti līdzekļi, kas ir paredzēti citiem uh, Āfrikas valstīm, piemēram, Subsahāras valstīm. Otrā piezīme. Uh, mums ir zināmas saistības un ir konkrēti maksājumi. Un parasti jau maksājumu saistības atbilst nolīgumiem. Šos nolīgumus noslēdz Eiropas institūcijas un um, ir diezgan skaidrs, ka pašlaik mēs strādājam pavisam jaunā kontekstā. Mēs joprojām runājam par arābu pavasari, kaut gan tagad ir jau rudens, bet uh, situācija ir mainījusies. Katrā gadījumā šajās valstīs ir jāievēl jaunie parlamenti. Un mums jālūkojas, kā palīdzības mehānisms un visas mūsu procedūras, kas izriet no nolīgumiem starp Eiropas Savienību un šīm jaunajām demokratizētajām valstīm, ietekmēs turpmāko situācijas attīstību. Var uh, krasi mainīties situācija. Un tas jāņem vērā, noslēdzot nolīgumus, kuru sēkas uh, būs maksājumu saistības. Un vēl kaut kas. Mums tiešām jārīkojas ļoti paškritiski. Jāpalūkojas paškritiski uz to, kā Eiropas Savienība līdz šim ir reizēm finansējusi autokrātiskās sistēmas. Ēģipte, piemēram, eh, pretstatā Tunīsijai ir noraidījusi eh, vēlēšanu novērotājus. Un eh, vēlēšanu sistēma ir tāda, ka var nodot tikai vienu vienīgo balsi, tad notiek vienbalsīgs balsojums pirmajā kārtā. Tā ir diezgan savdabīga sistēma un mēs nedrīkstam pieļaut, lai arābu pavasara sasniegumi tiktu konfiscēti un lai pie varas uh, nokļūtu militaristi. Paldies, Sidonija tagad. Paldies. Es gribētu pateikties Gērenam par lielisko ziņojuma projektu. Tas ir ļoti labs dokuments, kas pilnīgi pareizi izceļ tos svarīgākos jautājumus, kas ir saistīti ar instrumentu pārskatīšanu un arī ar budžeta aspektiem. Nekādā veidā es tagad nevēlos iesaistīties garajā diskusijā, kurai jānotiek AFET komitejā. Tai tur tiešām ir jānotiek. Tagad runāšu tikai par budžeta jautājumiem. Uh, Gērena priekšlikumā ir kāds ļoti labs aspekts, proti viņš aplūko arābu pavasari un arī Eiropas Savienības darbu pie jaunā daudzgadu budžeta. Viņš to uzskata par lielisko iespēju, lai pārskatītu kaimiņu attiecību politikas finansēšanu. Tieši tā mums arī jārīkojas. Man ir divi detalizēti komentāri. Proti, es uzskatu, ka mums nākotnē būs vēl jādiskutē par budžeta veidošanu un arī uh, programmēšanu attiecībā uz palīdzības sniegšanu Palestīnai. No budžeta skata punkta es domāju, ka jārīkojas piesārdzīgi atvēlot līdzekļus uh, kādai konkrētai valstī vai kādam konkrētam lietotājam šajā valstī. Tas var būt problemātiski. Un īpaši problemātiski būtu to darīt, šī instrumenta ietvaros, ja ir nepieciešams. Un es esmu pārliecināta, ka AFET komiteja piedāvās mums argumentus gan par, gan pret uh, šādu līdzekļu mērķlietojumu. Ja ir nepieciešams, tad var līdzekļus paņemt no kaimiņa attiecību politikas aploksnes, bet tā, ka tas pašlaik tiek uh, prezentēts, tas izklausās problemātiski uh, ziņojumā. Un uh, vēl viens komentārs, kas varbūt mazāk saistīts ar budžetu, bet jūs noteikti nepārsteigs, jo tas nāk no polijas puses. Proti, es esmu uh, vienmēr uh, nedaudz nobažījusies, ka var uzmanību pārmērīgi novērst no valstīm kā Ukraina vai Baltkrievija, kur ir īstenas problēmas ar demokrātiju. Un es tiešām uh, negribētu, lai šī koncentrēšanās uz arābu pavasarī novērstu mūsu uzmanību no Ukrainas un Baltkrievijas, kur problēmas joprojām pastāv un pat pieaug. Šajā ziņā es ļoti atbalstu to, ka jūs koncentrējāties uz kritisko pārskatīšanu uh, pilsoniskās sabiedrības un demokratizācijas mērķim. Mums jālūkojas, kā mēs mēram sasniegto progresu, kā notiek demokratizācija kaimiņu valstīs. Noslēgumā atkārtošu, ka šīs ziņojums, manuprāt, ir ļoti labs un lieliski atspoguļo pašreizējo sistēmu. Paldies, Sidonija Alfons. Merci, prezident. Uh... Paldies, priekšsādātāja kungs. Nu, sākumā gribu pateikties un sveikt sociāldemokrātus un farmkungu ar šo pašu iniciatīvu ziņojumu. Es domāju, ka ļoti nozīmīgi, lai mēs diskutētu jautājumus tādā pamatdiskusijā, jo Eiropas jautājumu, kaimiņu attiecību jautājumu, gan paplašināšanās, gan par Balkāniem runājot, vēl neesam runājuši, bet tā arī ļoti būtiska teritorija. Un jo vairāk uh, lietas attīstās pasaules ekonomikā, jo mm, labāk saprotam, ka dzīves standarts valstīs, kas ir ap mums, ir arī uh, aspekts, kas uh, ir nozīmīgs, lai attīstītos Eiropai, arī Eiropas uzņēmumiem, un arī, lai uzlabotu un attīstītu kaimiņattiecību politiku. Mūsu grupa atbalsta, protams, lai šī politika, to, lai šī politika būtu efektīvāka, nedrīkstam aizbilt Austrums un Balkāns. Uzmanīgi jāraucā gas, kas notiek um, vidusjūras um, teritorijā, ir izaicinājumi ar migrāciju, ekonomisko attīstību, vidi. Tie ir ļoti nozīmīgi. Samērojot ar um, ilgumu. Un mēs um, vēl dziļāk um, skatām nekā referents šo jautājumu un um, reģionālo attīstību vērtējam. Sadarbībā jānotiek dažādos uh, līmeņos starp pilsētām, reģioniem. Un tā konkrētā veidā tiek veidots uh, projekt, uh, progress demokrātijas un ekonomikas attīstībai šajos reģionos. Un mēs gribētu, lai šis ziņojums arī interesēs par makroreģionālo reģionu lomu. Un to skatītu kaimiņa attiecību politikas kontekstā. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad Bokroškungs. Thank you very much. Liels paldies, priekšsādātāja kungs! Man ir būtībā tikai viena tehniskās dabas piezīme. Nevēlos tagad iesaistīties politiskajās diskusijās, kaut gan, protams, man ir pašam savs viedoklis. Ir dažāda veida palīdzība, atbalsta, Uh, finansējums, attīstības palīdzība. Un tam visam ir arī budžeta sēkas. Bet man ir zināmas problēmas ar šo uh, budžeta līniju, kas nosaka, ka jāizmanto Eiropas investīciju bankas uh, pārpalikumus. Tas ir būtībā investīcijas. Mēs nevaram tās piešķirt kā attīstības palīdzību. Investīcijas ir jāveic balstoties uz paredzēto ieguvumu, pat ja EIB norāda, ka ir arī politiski apsvērumi, kas reizēm ir pārāki par rentabilitātes apsvērumiem. Bet tomēr domāju, ka šiem līdzekļiem taču vienmēr ir jāpanāk arī laba atdeve. Un tieši tāpēc tik svarīgi ir ņemt vērā šo atšķirību. Nedomāju, ka var šos līdzekļus uh, uzskatīt par tādiem pašiem kā uh, mērklietojuma apropriācijas. Es varu piekrist šajā ziņā tiem, kas uzskata, ka nepieciešams citādāk attiekties pret šo uh, budžeta līniju, tātad piekrītu dažām valstīm, un es domāju, ka mums vajadzētu šeit izveidot kādu parindi vai piezīmi, bet nevajadzētu pateikt, ka šie līdzekļi ir jāinvestē no jauna tādā pašā veidā, uh, kā cita veida piešķirumi. Paldies, darbie kolēģi, un uh, mani komentāri. Kā Gorans teica, mēs esam ātru pārmaiņu uh, laikā. Situācija mainas, mainās gan uh, dienvidos, gan arī zināmā vērā austrumos. Pēc pāris dienām būs uh, austrumu partnerības uh, galotņu tikšanās. Un rīt varbūt ANO ģenerāla asamblēja uh, balsos par situāciju Palestīnā un aktualitātes Lībijā, Ēģiptē. Daudz no jums atsaucās uz šiem jautājumiem. Nu, tā tad patiesi tas ir uh, veiksmīgs brīdis, lai pārdomātu, kā piemērot mūsu instrumentus. Un vajadzētu atcerēties par divām lietām. Mēs esam budžeta komiteja, kā uh, Sidonija teica, mēs neesam ārlietu komiteja. Tā tad uh, ieteikumi par politiskiem lēmumiem ir ārlietu komitejas kompetence. Jā, protams, mēs visi veidojam politiku un mēs, mums ir viedoklis un mēs varam paust mūsu viedokļus arī šeit budžeta komitejā un to darīt balsojumos, bet, nu, tieši politiskais šis vērtējums, to sākotnēji ārlietu komiteja veica. Budžeta komitejai Un ir ļoti nozīmīga loma un it īpaši divos aspektos, divās jomās, jo tādā vispārējā uh, situācijas vērtējumā jāsaka, ka tas, kas notiek Arābu valstīs, ir iespēja, burtiski tā kā uh, loks, lai mēs uh, autentiski, eiropeiski rīkotos un lai mēs uh, burtiski kā. Mm, jaunu lapusi atšķirtu palīdzības politikā, kas būtu eiropeiska un nedaudz, eh, teiksim, postkoloniāli novērsta. Ļoti eh, uzmanīgi mm, izvēlos vārdu, jo mm, pats pārstāv valsts, kas kādreiz bija koloniāli. Āfrikas valsts, mm, vidusjūras reģiona dienvidu valstis eh, savā laikā atradās uh, un tās pārvaldīja kādas no Eiropas valstīs, tagad veido demokrātiskus, brīvus uh, režīmus un vēlas uh, būt vienlīdzīgi partneri ar mums visās uh, izpratnēs. Un tas ir nu, brīdis Eiropai. Eiropai jāuzņemas vadība 21. gadsimta izpratnē, nevis 19. Um, vai 20. gadsimta. Uh, līdzībās. Tātad budžeta komitejai būtu ļoti nozīmīga loma, kā arī referente teica, lai nodrošinātu to, ka palīdzība, ko mēs sasniedzam, ir ekonomiski efektīva. Mērķis nav izdot pēc iespējas vairāk. Mērķis ir izdot pēc iespējas labāk. Un pieredze mums ir pietiekami ilga, es, lai attīstītu reģionus, kas ir sliktākā situācijā kohēzijas fonds un arī ārpus ES. Piemēram, kaimiņa attiecībās, pirms iestājas kaimiņa attiecība, attīstības uh, un palīdzību citos kontinentos. Un mums ir nu, pietiekami liela pieredze, lai mēs varētu vērtēt, kāda palīdzība var būt efektīva un kāda ir apstākļi, kas ir nepieciešama un kāda ne. Un mūsu atbildība, kāda tā būs, nu, es uh, teicu. Protams, ka budžeta komitejas nozīme ir tāda, ka no, nu, situācija dažkārt ir um, sarežģīta un jāizvēlas. Būs jāizvēlas. Par Frančiskas Balsāni mēs um, redzējām, zi ziņām runājām, kā ceturtā kategorija veidojas attiecībā uz 2012. gada budžetu un grozījumu, kurus AFETā pieņēma 500 miljonu eiro vairāk nekā kategorijas ir prasīts izdevuma kategorijā. Un šeit būs jāizvēlas. Un, protams, afet e, ieteikumi tiks ievēroti ļoti cieši, mēs tos ievērosim, bet Rolēns Grā, finanšu ministrs, parlamentā e, kontrola budžeta e, kontrolas komitejā uzstājās un nu, teica, ka nu, praktiski ir iespējami īsinājumi. Referenta kungs, kādus izdarīsiet secinājumus? To... Tikai daži komentāri no manas puses par teikto. Eh, vispirms Hartonga kungs nedomāja, ka mums vajadzētu aktīvi rīkoties, tāpēc, ka eh, daži režīmi eh, kļūst islāmistiski režīmi. Es uzskatu, ka tieši otrādi mums būtu jādara, jādarbojas, jo ja mēs neko nedarīsim, uh, tad tieši tie spēki, kas uh, neievēro mūsu priekšnosacījumus, demokratizāciju un tā tālāk nāks pie varas, mums ir uh, jāveicina ekonomiskās attiecības ar šo reģionu un jāveicina institūciju veidošanu šajās valstīs. Mums nav jāatbalsta režīmi, tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir izveidot demokrātisku sistēmu, pārvaldes sistēmu un ilgspējīgu ekonomiku. Tieši tas ir tas, kas mums ir jādara. Mums ir jāatbalsta nevalstiskās organizācijas un demokrātiskās struktūras, ne jau režīmus kā tādus. At eh, Jansens kundze norādīja uz birokrātijas problēmām un jautāja, kā mēs tad eh, rīkosimies eh, tur, kur institūcijas nav pilnībā izveidotas. Ziņojumā ir precīzi aprakstīts, kāda ir situācija Es tagad tam nepievērsīšos. Mums uh, būs uh, uh, uzklausīšana, mēs varam uzdot šos jautājumus komisijai, bet mums ir arī vidusjūras uzraudzības grupa parlamentā. Es tajā strādāju, un tikai nesen mēs runājām ar Eiropas Savienības biroja vadītāju uh, Tunīsā. Mēs uh, zinām, ka ir iespējams daudz ko darīt. Bet, protams, galvenais, kas mums ir jāsniedz, ir humanitārā palīdzība, ārkārtas palīdzība. Tad var stiprināt attiecības ar jaunajām institūcijām. Bet tas drīzāk ir jautājums, kas būtu jāvērš komisijai. Atbildot Sidonijai. Mums tiešām ir jādiskutē par šiem jautājumiem. Jārunā ne tikai par kaimiņa attiecību politikas instrumentiem, bet vispār runājot par 2012. gada budžetu. Protams, skaidrs, kad mēs runājām par šo līdzsvaru starp austrumu virzienu un dienvidu uh, virzienu, mums vienmēr bija šis vēsturiskais uh, sadalījums viena trešdaļa, divas trešdaļas, bet tas nav finalizēts, tas nav formāls, neparādās nekādā dokumentā. Uh, Tas tikai atbilst mūsu politiskai ievirzēji. Katrā gadījumā mums ir jāsaglabā saprātīgs līdzsvars, jo kaimiņa attiecība politika attiecas gan uz austrumu, gan uz dienvidu valstīm. Piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgi. Tad par programmēšanu attiecībā uz palīdzību Palestīnas pārvaldei. Šeit var runāt par tehniskiem aspektiem, bet galvenā problēma ir tāda – Eh, Eiropas Savienības saistības tika izmantotas, lai izdarītu politisku spiedienu uz citiem, uz ASV, uz ANO, uz Arābu valstīm, lai pateiktu, ka nē, ne, mēs nepalielināsim savas saistības, līdz to nebūs izdarījuši arī citi. Bet eh, šī spēlīte ir vienmēr kaitējusi arī Palestīnai pašai. Un tā neļauj Palestīnas pārvaldei saprātīgi plānot savu darbību, jo viņi nezina, vai viņi varēs nākamo mēnesi samaksāt, piemēram, uh, algas skolotājiem. Un tūkstošiem skolotāju uh, paliek tādā nedrošā situācijā. Uh, administrācija strādā, bet neviens nezina, vai būs nauda, lai nākamajā mēnesī izmaksātu algas. Šāda situācija ir nepieņēmama, un tā ir jāatrisina. Bet te pašā laikā es saprotu, ka ir jāspēj plānot darbus labāk nekā tas notika līdz šim. Par atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, NVO un tā tālāk. Tā vienmēr ir bijusi problēma Eiropas Savienībai, jo no vienas puses Eiropas komisija nevēlas uh, noņemties ar šo maza apjoma palīdzību, kur runa ir par pāris tūkstošiem. Komisija vēlas strādāt ar lielajām programmām, kas ir vieglāk pārvaldāmas. Bet tieši demokrātijas attīstības interesēs jāatbalsta mazās organizācijas. Piemēram, IPA e programmas ietveros uh, pilsoniskās sabiedrības programma nekad īsti nav strādājusi, kad runa bija par šo mazo apjoma atbalstu. Un mums ir jāsaprot, ka mums ir jāpiedāvā šāds atbalsts, kas būtu ļoti svarīgs demokrātijas stiprināšanai, bet, protams, tas ir jākontrolē saprātīgā veidā. No Fonsi kungam arī ir taisnība, norādot uz citiem svarīgiem instrumentiem. Vispēcot par Bokuša kunga teikto, uh, par Eiropas investīcijas bankas neizmantotiem līdzekļiem. Komisijas priekšlikumā noteikts, ka šie līdzekļi ir jāizmanto, lai finansētu vienu piekto daļu no programmas. Par to gadiem diskutē uh, gan padomē, gan bankā. Šī nauda ir, tā pastāv un var izmantot šos neizmantotos līdzekļus, bet mēs To reāli nevaram izdarīt, ja netiks rasts risinājums. At mums kaut kādā veidā jāatrod šie 20% uh, vai uh, citu instrumentu pārskatīšanas gaitā uh, vai kaut kādā citā veidā, un to nav iespējams izdarīt. Tāpēc, ja mēs neatradīsim risinājumu, mums tiešām būs problēma ar šo iztrūkstošo vienu piekto daļu no finansējuma. Dalībvalstis, dažas dalībvalstis uzskata, ka šie neizmantotie līdzekļi būtu jāatgriež dalībvalstīm. Nu, lūk, arī mūsu budžeta diskusijās nav vienmēr pilnīgi skaidrs, kā izmantot pārpalikumus. Bet komisijas nostāja ir nemainīga. Un ja mums neizdosies tehniski atrast risinājumu, tad jādara kaut kas cits, jo mēs nevaram vienkārši atteikties no vienās vienas piektās daļas finansējuma. Es domāju, ka komisijai ir ļoti saprātīgi argumenti un komisijas priekšlikums ir atbalstāms. Paldies! Si. Paldies! Paldies jums! Grūzījuma iesniegšanas termiņš ir 12. oktobris, pusdienas laikā. Mūsu atzinumu pieņemsim 7. novembrī, balsosim 14. un 2. decembrī plenārsēdē balsosim. Nu, varbūt, ka varēsim mūsu um, viedokli piemērot attīstībai kaimiņu valstīs. Paldies referentam. 13. punkts darba kārtībā ir atlikts, to ir lūdzu atzinuma gatavotājs, tas pats par 14. arī Vertmans kundze lūdza atlikt viņas um, sagatavoto punktu. Tagad pāris vārdu par 15. jo Ivailo Kalfins um, referents nav klāt. Man liekas, ka viņš ir ļoti aktīvs viņa valstī šobrīd tieši. Mēs viņam vēlam drosmi viņš man lūdza informēt jūs par uh, sekojošo situāciju. Viņam bija iespēja vairāk kārt uh, stāstīt par um, sarunu uh, situāciju, ir notikuši trilogi par problēmām, kādas ir ar garantijām Eiropas investīciju bankai. Tas ir saistībā ar uh, zaudējumiem projektiem ārpus ES. Tas turpina mm, diskusijas mm, un mm, turpina Bokraškunga izteikto viedokli. Esam tuvinājušies vienošanās tekstam. Viņš to, šo vienošanos mums piedāvāja pagājušā sēdē 27. septembrī padomu pieņems uh, savu viedokli, un mēs tikai 28. septembrī varam turpināt strādāt. Tagad spākā esošais režīms beigsies oktobra beigās, un līdz ar to parlamentam ātri jābalso par tekstu. Mēs, principā, esam paredzējuši pieņemšanu 2. oktobra sesijā, lai to varētu parakstīt, un tas varētu laikā stāties spēkā. 2. oktobra sesijā, un pat sekretariāts saka, varbūt sekret, pirmajā plenāra sesija raunda oktobrī. Nu, tas jums raksturo situāciju, un um, deputātiem vajadzētu būt gataviem budžeta komitejā balsot nākošās sēdes laikā. Tā būs oktobra sākumā un balsojums 6. oktobrī. Nu, pamatā mēs esam jau piemikrituši, garas diskusijas un sarunas bija parlamentu vārdā referents veda sarunas, un mums vajadzētu balsot 6. oktobrī. Jā, jauki, paldies jums. Tagad tā, es gribētu izmantot to, ka zālē ir klāta Uh, referente uh, Monika Holmaira, viņa ir par ēku politiku atbildīgā, un viņa varētu mūs iepazīstināt ar tiem punktiem, kas ir par 25. punktu paredzēts. Tātad Monika lūdzu. Tātad 25. darba kārtības punkts. Un kolēģi un kolēģis, nu pavisam īsi Izņēma kārtā nelasiet kobuņus, jo tas, kas tur ir ierakstīts, tā nav taisnība. Lietuvas valdība jau divus gadus ir maksājusi īri un tagad beigs to darīt. Un tā iemesla dēļ es to nevaru, teiksim, tā paziņot, bet pavisam īsi. Runa iet par uh, Eiropas dzimuma līdztiesības institūta izmantotām telpām. Jūs informējāt, mums jau mm, nav nepieciešama notifikācija, jo tas ir ļoti būtiski zem finanšu robežēm. Es teicu, tomēr es informēšu komiteju par to līdz 15. decembrim 2011. gadam ir, nav jāmaksā īres. Uh, nu, mēs nedaudz esam novēlojušies maksāt citas telpas, un divus uh, gadus esam dzīvojuši tādās telpās, kur nav jāmaksā īri. Nu, vismaz pēc diviem gadiem ir jāmaksā kas cits, bet, nu, vēl nekas cits nav meklēts. Bet, nu, situācija nav dramatiska. 1200 <clears throat> kvadrātmetrus viņi grib noīrēt. 155 līdz 200 tūkstoši eiro mēnesī. Na, nu, šī summa sastādīs, un Lietuvā ir daudz iespēju, mums nebūs milzīgi izmaksas šeit. Līdz ar to es domāju, ka nu, mēs varam pieņemt to zināšanai. Un 9 līdz 12 mēneši īres līgums tiks noslēgts. Tas būs īss uh, līgums. Tādēļ, ka pēdējos 3-4 gadu viņi nav par to runājušas, bet nu, finansiāli tam nebūs liels ietekmes un līdz ar to. Domāju, ka situācija nav dramatiska. Vienīgais lūgums, kāds ir uh, komitejai, uh, norādīt aģentūrām principā, ka ja. Uh, Mēs zinām, ka nu, noteiktā datumā ir uh, no ēkas jāizvāc, tad gadu pirms šī termiņa vajadzētu sākt meklēt, kur tad vēlas ievākties. Trīs, četras reizes jau tas ir noticis, un varbūt būtu nu, tāda norāda aģentūrām liederīga, lai nākotnē tās savādāk uh, darboties. Nevis pēkšņi kaut ko um, eh, darīt. Un visādi citādi domāju, ka vienkārši pozitīvi ir jāpieņem šis zināšanai. Paldies referentes kundzei un tagad Vladimirs Manka. Ďakujem, pán predsedá. Súhlasím s Monikou. Uh, tu je však... Paldies. Verteidigung der. Nu, aizstāvot. Eh, mm, jāsaka, ka nu, parlaments arī nav īsti labi rīkojies, jo eh, ar parlamentu kopā tiek īrēts vairākas telpas un vairākām citām institūcijām. Nu, viss trīs liekas, ka kaut kādā veidā nav tā īpaši pievērsuši uzmanību īres um, līguma beigu datumam. Un nu, patiesi būtu labāk, ja institūcijas kopā ko at noīrēt un būtu labāk, ja agrāk sāktu meklēt to un ēku pārvaldes um, struktūras um, tikai tagad ir sākušas nodarboties ar šo jautājumu. Nu, nav īsti labi to vēl darīt, bet, nu, nav mm, dramatiski tā nav Parīzes priekšsēdētāja kungs, tur situācija būtu sarežģītāka īstermiņā. Tādas telpas atrast, paldies. Tātad. Par viļņu sekosim um, referents teiktajam un Vladimirs Manka piekrīt. Paldies, dargie kolēģi! Mēs esam ļoti ātri strādājuši. Tā tad um, bija paredzēts sākumā diskutēt par grozījumiem. 2012. gada budžeta projektam in, uh, komisija un citas institūcijas sākumā kā koordinātori un pēc tam šodien pēcpusdienā, bet nu, ir bez 2011. Es jums piedāvāju, ka mēs varētu sākt diskutēt tagad. Turpināt ar koordinātāriem un redzēsim, vai nu varēsim pēcpusdienā iegūt vēl laiku. Ceru, ka referents piekrīt. Um, Fernandes kungs vēršos pie jums. Šodien no rīta bija nozīmīga uh, samierināšanas sēde ar biroju. Birojs uh, grozījumu vēstuli iesniedza budžeta grozījumiem parlamentā, lai ievērotu jaunos elementus, kādi ir 2012. gadā ir sagaidām, ko nevarēja paredzēt brīdī, kad um, budžeta projekts tika publicēts. Un Horvātijas iestājā ievēro, ka arī uh, 18 jauni parlamenta deputāti eh, saskaņā ar Lisabonas līgumu sāk strādāt. Tā tad eh, ceram, ka referents varēs īsraksturot eh, situāciju, un tad grupu pārstāvji varētu nu, izteikt savus priekšlikumus, un pēc tam mēs varētu skatīties, vai ir iespējami kādu kompromisu. Šo zemu man lūdzu. Paldies!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 line, think... Ļoti vispārīgi runājot, man šķiet, ka mēs virzāmies pareizajā virzienā. Mums nepieciešams efektīvi izmantot resursi, jārīkojas atbildīgi, nepieciešami uzkrājumi un jāizveido arī ilgtermiņa struktūrālie uzkrājumi. Tā pašā laikā veicot arī ietaupījumus. Tas ir ļoti pareizs risinājums, pareizi izmantojot resursus atbildīgā veidā. Tā ir reakcija uz pašreizējo situāciju, uz krīzes Eh, realitāti un arī uz taupības politiku. Un eh, pilnīgi pareizi bija teikts, ka mums jābūt atbildīgiem par to, kā mēs lietojam naudu. Eh, man ir jautājums Fernandeša kungam. Un jāsaka, man labi patīk, ka šeit ir CO2 um, um, pieminēts, bet uh, nav skaidrs, uh, kā uh, tas ir iekļauts budžeta līnijā. Tagad mans viedoklis par šodienas diskusiju. Ļoti pareizi ir pārorganizēt komitejas sanāksmes, lai tās tiešām notiktu uh, sadalīti pa nedēļu, sākot ar pirmdienas pēcpusdienu līdz ceturtdienas vakaram. Tad mums būs ietaupījumi otrdien un trešdien. Uh, tā labāk sadalot sanāksmes, mēs varam tiešām ietaupīt, un es domāju, ka to atbalstīs arī deputāti. Ļoti labs simbols ir tas, ka birojs bija gatavs uh, piedāvāt ietaupījumus uz uh, tulkošanas rēķina, uh, ņemot vērā tā, kā mēs pārvaldām mutisko tulkošanu un arī rakstisko tulkošanu. No vienas puses mums ir jāstiprina multilingvalisms, No citas puses, labā pārvaldība to neapdraud. Mums uh, jāpaziņo, kad mēs vēlamies saņemt tulkojumu. Ja ne, tad nevajadzētu tērēt naudu lieki. Uh, tas tiešām parādītu, ka mēs atbildīgi attiecamies pret budžetu. At par uh, vispārīgiem izdevumiem at mēs esam gatavi šeit ietaupīt, un ja mēs varēsim sasniegt 20 miljonu ietaupījumu, tas būs ļoti labs signāls. Par šo vispārējo um, pabalstu gribu pateikt, ka Vācijā bija tiesas nolēmums, kas nosaka, uh, ka šīs pabalsts ir piemērots un attaisnots, bet tagad mums ir grozējums tieši par šo atbildīgo līdzekļu lietošanu, un es domāju, ka mums jāparāda gatavība ierobežot savus izdevumus tāpēc samazinājums arī šeit būtu uh, atbilstīgs. Un nu, par ceļojuma izmaksām. Jau pagājušajā gadā uh, es par to runāju, es nevēlos izturēties populistiski vai demagogiski, bet, piemēram, uh, īsos lidojumos Uh, Eiropas Savienības ietveros var taču izmantot flex ekonomika klasi, nevis biznesa klasi. Protams, ja jālido kaut kur ļoti tālu, vai ja cilvēki ir zināmā vecumā, ja viņiem ir veselības problēmas, tad mēs varam izrādīt elastību. Bet naudu šeit var ietaupīt. Un birojs tagad ir gatavs e, izteikt šo priekšlikumu 5% ietaupījumam un citas iespējas tiks apsvērtas vēlāk. Birojs apsola atrast veidu, kā samazināt izdevumus ceļojumiem. Tas ir labs priešlikums, un es domāju, ka tas ir atbalstāms. Eiropas vēstures māja. Es gribu šeit skaidri pateikt, lūk, ko. Birojs norāda, ka to neizmanto, ka mums tagad ir jauns grozījums, mēs panācām kompromisu šī gada pavasarī. Bet jāsaka, ka tagad mums ir jauna informācija, kas nebija mūsu rīcībā eh, pavasarī. Toreiz nebija pilnīgi skaidrs, kāds bija juridiskais pamats. Tagad birojas norāda, ka mums ir juridiskais pamats, piemēram, apmeklētāju centram. Bet jāsaka, es neesmu redzējusi pēdējo biznesa plānu. Mums ir jānodrošina izdevumu kontrole, jo mēs visi zinām, kā tas ir ar jaunajām ēkām, uh, un uh, uh, lietojuma izmaksām. Mēs nevēlamies nekādus skandālus turpmākajos gados, ir īpaši ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju Eiropā. Un tāpēc es tiešām vēlētu zināt, kāds īsti izskatās šis biznesa plāns, kā birojas kontrolējas izmaksas. Tas ir nepieciešams. Protams, jāpiesaista arī komisija, jo arī komisija izmanto šo ēku, lai uzņemtu savus apmeklētājus, un tāpēc e, jāparēc arī kopīgie izdevumi šim projektam. Tas viss jāprecizē pirms mēs kā grupa varēsim piekrist un teikt, ka mēs tom piekrītam. Paldies, domāju, ka komisija arī būs iepriecināta tādu visu komi Eiropas komisijas priekšsādātāju. Uh, um, oriģināla lieluma puspiemnekļus finansēt līdz pat Barozo kungam. Tagad Alvāro kungs, priekšstādātāja kungs. Es domāju, ka uh, samierināšanās komitejas sēde kopā ar prezidēju ļoti skaidri norādīja uz to, ka, ja ir uh, dažas nianses, kas ir atšķirīgas, ka kolēģi m, būtībā uh, Uh, atbalsta referenta Fernandes kunga priekšlikums, jo konkrēti taupības uh, uh, pasākumi tiek attiecināti uz tulkošanu, mutisko un rakstisko, un ar prezidiju varam to sasniegt, un prezidijas lūdza saprotamā kārtā, lai uh, budžeta jomā ne tikai īsinājumi tiek veikti, bet arī uh, kopsakrības uh, at pret uh, zītas un arī atbildība, uh, lai mēs to uzņemtos, kā šos uh, īsinājumus uh, īstenot. Es uh, neatceros, vai ir konsens uh, panākts, ka uh, īsinājumi izmaina arī struktūru izmaiņas uh, komisijas sēdēs, komitejas sēdēs. Uh, arī par tulkojumu nebija nekādu pretrunu, un man likās, ka tad, kad uh, Portaškungs teica, ka viņš tomēr, nu, nedaudz atkāps no šīs līmejas, bet, nu, ar pāris uh, tādiem apvedceļiem viņš atgriežas atkal pie šī jautājuma un šīs līnijas. Jā, protams, ir tā, ka tiesības runāt dzimtajā valodā, tāpat arī dokumentus lasīt dzimtajā valodā, paliek principā saglabāta. Tas, kas šodien ir, tas ir automātiski, pat tad, kad nevajag. Uh, kā piemēram Bokroškungs to mm, teica, ka pat tad šie dokumenti ir pieejami un tulkojums ir pieejams. Un tas ir resursu izšķērdēšanas gadījums, un tas arī kolēģi tulku darba veikums man nav nu tāds tā kā atzinības uh, punkts. Tātad vienošanās eh, efektīvi izmantot resursus, tad uh, ja tiek prasīts tulkojums dzimtajā valodā, gan dokumentos, gan arī mutisko tulkojumu saņemt, ka tas tiek garantēts. Kā jau teicu, ietaupījumi nav uh, tikai vienvirziena iela, jo vienmēr ir arī saks no uh, taupīšanas un kā uh, budžeta speciālistiem nu, mūsu pienākums ir ne tikai īsināt, bet arī ar kolēģiem uh, parlamentā diskutēt, jo nekā ne visi būs uh, iepriecināti par šādu risinājumu. Bet tā ir daļa no atbildības, kāda ir deputātiem šajā komitejā. Un tādēļ paldies un paldies visiem frakciju kolēģiem, kas. Uh, palīdzēja šodien sasniegt šo vienošanos. Nākošais um, ceļojuma izdevuma algas un uh, Eiropas vēstures nams. Nu, pēdējā uh, jautājumā teikšu tā, ka nu, manu akciju tur nav izšķirīgi tas, ko citi teica, um, lai būtu kofi, līdzfinansējums. Nu, nevar būt tā, ka Eiropas parlaments vienīgais šīs izmaksas visus uzņems, jo, protams, arī komisija no tā uh, gūs labumu viņu apmeklētāju grupas un citi varēs šo ēku izmantot. Es domāju, ka tas ir neapstrīdami. Un bez tam mm, esmu droši, ka referents arī citās sarunās eh, varēs izteikt priekšlikums par vispārējiem izdevumiem. Mana daļa ir tāda, nu, es piekrītu iesaldēšanai. Un uh, nomināli mums pat ir ies, ietaupījums, jo mēs esam zem inflācijas robežas, bet uh, tajā pašā laikā uh, Um, atbalstu Portaškunga priekšlikumu. Tas nav pārsteidzoši, jau pirms kāda brīža jau piedāvāja ko līdzīgu attiecībā uz 500 eiro uh, biroju uh, izdevumu tādas paušāla maksas iemaksāt. Nu, uh, tas nozīmē varbūt kādu avīzi mazāk un dažkārt arī mm, neesmu droši, kā viss tas tiek izmantots, bet 500 eiro mēnesī. Uh, nozīmētu 450 miljonu gadā ietaupījumu. Nu, tad ir jāpadomā, vai tā ir iespēja vai nē šo ceļu iet. <clears throat> Tagad par izdevumiem. Un, un ceļojumu izdevumiem un algām. Es domāju, ka nu, tīri juridiski noteikti var atrast risinājumu prezidijums pieprasa lemšanas kompetenci un norāda uz to, ka ir institūcija nolīgums noslēgts. Es domāju, ka budžeta komiteju. Un tā ir nozīmīga loma, lemjot par budžetu, var um, tādu signālu dot, ja um, domā, ka šeit ir nepieciešams izmaiņas. Es domāju, ka mēs veiksmīgi varēsim turpināt darbu, un es tikai gribu uh, teikt, jo man šodien no rīta bija iespēja pārstāvēt priekšsādātāju. Gribēju uh, sirsnīgi pateikties kolēģiem par konstruktīvo un disciplinēto darbu šodien no rīta. Esmu iepriecināts, ka Eiropā tik sarežģītos laikos varam tik labi sadarboties. Paldies! Euh, Gribētu pateikties arī vicepriekšsādātājiem Alvāro kungam par to, ka viņš vadīja šīs sarunas ar referentiem un kolēģiem, kas bija tik liederīgi un auglīgi. Un, uh, nu, kā saka, parasti jau nenomaina to komandu, kas uzvar spēlēs. Tā tad, nu, nākošais tāpat tādā pašā sastāvā varētu strādāt. Laslo Šurjans, lūdzu. Okay. Thank you, Mr. Liels paldies priekšsēdātāji. Uzklausīju tagad dažādus viedokļus no kolēģiem. Un man šķiet, ka nepieciešams teikt, ka referents un ēnu referents uh, paveica lielisku darbu. Uh, pirms uh, kāda laika šis problēmas uh, ar Eiropas parlamenta budžetu tiešām bija milzīga problēma, un tagad mēs virzāmies uz priekšu, un es par to esmu ļoti apmierināts un gandarīts. Bet viedokļi izskanēja visai dažādi. Bet, kad mēs runājām par komisāru skulptūrām, es varu tikai mudināt, eh, padomāt par tiem, kas nav vairs kopā ar mums, bet nevajadzētu uh, skulptūras uh, uzlikt tiem, kas vēl ir dzīvi. Tad jūs varat uh, visas skulptūras, uh, visu uh, aizgājēju skulptūras. Jā, bet mēs varam uh, tā tiešām uh, arī naudu uh, pat uh, nopelnīt ar to noteikti. Nu, tas bija joks. Tagad nopietnāk. Tad šī doma par to, ka tulkojums netiks piedāvāts bez pieprasījuma, izņemot varbūt vienu vai divas valodas, tas ir paveicams uzdevums. Mēs par to jau daudz diskutējām, un tagad būtu laiks to darīt. Tas tiešām ir ļoti uh, svarīgs aspekts, kas attiecās uh, uz mutisko tulkošanu sanāksmēs. Nu, paskatējies taču apkārt uh, zālei, un tad nevar jau pateikt, vai šīs visas valodas ir pārstāvētas vai nē. Viegli kļūdīties, jo šeit ir arī asistenti, kas klausās. Pat ja uh, deputāts nav klāt, deputātu var aizvietot cits. Tad, piemēram, es pats balsošanas laikā nebiju klāt, bet mani aizvietoja kolēģis. Un tad mēs bijām pārstāvēti. Bet Eh, turklāt jāsaprot, ka gandrīz visas sanāksmes eh, tagad eh, tiek pārraidītas, tās ir ēterā, un kolēģi birojos arī klausās, kas notiek sēdē. Tāpēc valodas ir nepieciešamas. Un esmu pret jebkādiem grozījumiem mutiskajā tulkošanā. Nevajadzētu mainīt uh, veco regulējumu kas attiecās uz ceļojuma izmaksām, protams, jādara viss, kas ir jādara, bet jāpieturās stingri pie dažiem principiem. Viens no tiem būtu tāds, ka visi deputāti ir vienlīdzīgi un nav pieļaujama nekāda diskriminācija. Jauki jau pateikt, nu jā, um, es esmu jau pārsniedzis eh, vecuma limitus un tā tālāk. Bet es esmu pret jebkādu diskrimināciju. Nedrīkst diskriminēt parlamenta deputātus. Būtu pat jocīgi pateikt, ka, lūk, ja jums ir kaut kāda medicīniskā izziņa, tad jums ir citas tiesības nekā citiem. Lūk, tas ir tas, ko es vēlējos piemetināt debatei. Bet katrā gadījumā mums ir nepieciešams risinājums šajā neīsti patīkamajā diskusijā. Problēma beidzot ir jāatrisina. Un it īpaši tagad, eh, taupības pasākumu laikos, parlamentam ir jāizrāda labs piemērs un jāizdara kaut kas būtisks, nevis virspusīgs. Paldies! Es sapratu, ka um, šis mēģis ir visiem, kas uzstājas grupādos. Tagad Rikai kungs. Paldies, priekšstādātāji kungs! Un sveicam, protams, Žanze Manuelu par darbu un arī uh, Alvaro kungu. Es uzdošu jautājumu. Es ar interesi uh, konstatēju, ka ir priekšlikumi izteikti, lai samazinātu izdevumus uh, tulkošanai Bet man liekas, ka tam būs mm, uzreiz uh, uh, saks tāds, ka per dienu uh, samazināsies, jo ja mēs piecu dienu, lai, uh, piecu dienu strādāsim nevis četras, tas nenozīmē, ka mēs uh, uzlabosim apstākļus mm, un samazināsim inter, tulkošanas uh, izdevumus, bet sa, uh, palielināsim pēc tiem izdevumus, respektīvi dienas naudas. Tas ir pirmais jautājums. Un otrais. Uh, Par Eiropas ēku, Eiropas nām runājot, bija bažas paustas, un es domāju, kā mums vajadzētu uzklausīšanu, lai mēs redzētu, kādas ir investīcija cenas, par to nerunā, darbības izmaksas. Ir ļoti sarežģīti akceptēt kaut ko tādu, nu, kas nav vienkārši, nu, kā es saku, kā kaprīs domāts. Bet, nu, tas ir būtiski kontekstā tāds, kāds ir mums. Un trešais jautājums. Uh, Vai ir kāds, nu, teiksim, pētījums par to, ko dara 27 nacionālajie parlamenti šajā jautājumā? Nu, lai mums būtu tāda, tā kā, kur ir mūsu virziens, tas varbūt nu, nav tāds pētījums a priori nepieciešams, jo mēs esam, teiksim, nu, tāds iekšējs izskatīšanas jautājums. Un balstīts arī uz ētiskiem apsvērumiem, bet būtu, būt, ka būtu nozīmīgi uh, šī komiteja un parlamentam būtu tāda nu, zinā, izpratne par to, un mēs zinātu, kas notiek citur. Mēs mm, varētu lūgt dalību valsts izteikt piezīmes par šo jautājumu un redzēt, kādi pasākumi parlamentos tiek ievadītas. Un pēdējais jautājums par ceļojumiem. Es vienmēr biju ļoti izbrīnīts parlamentā, ka ir ceļojuma birojs, kas nav oficiāls mūsu uh, parlamenta uh, gan nav nodaļa. Un šeit ceļojumi ir visdārgākie pasaulē. Ja jūs vēršaties pie šīs aģentūras, tad jūs uh, maksāsiet trīsreiz vairāk nekā tās cenas, kuras atradīsiet jebkurā interneta lapā. Vai nebūtu iespējams uzlabot <clears throat> Uh, nu, ne tikai summā, un, uh, bet uh, kontrolēt ceļojumu izmaksas, bet paraudzīties, vai mēs nevaram saņemt, tad, ka ir ļoti liels apjoms ceļojuma daudzums ar palabākam izmantām. Un es domāju, ka tas daudz, ietaupīt daudz, daudz vairāk nekā tās restrikt, tie restriktīvi priekšlikumi, kas ir izteikti, jo visi var darīt sazin, kur, kad un kādā brīdī, bet nu nav nekādas intereses. Uh, viņi nemeklē deputātiem um, konkurētspējīgas izmaksas. <clears throat> Es domāju, ka ja mēs varētu uh, š, pie šī jautājuma piestrādāt, mēs daudz uh, labāk uh, ietaupītu nekā 60-gadīgiem likt ekonomiskā klasē uh, um, ceļot. Paldies, um, referents atbildēs, um, bet jautājums par to, kas notiek Nacionālas parlamentos, ir ļoti labs jautājums. Mēs mēģināsim sniegt atbildi nākošo dienu laikā. Un tagad pavisam īsi, Alvāro kungs, jūs gribējāt reaģēt uz vienu no Rikē kunga piezīmēm. Nu, tikai pavisam īsi. Mm. Vai ir sarēķināts, cik tālu uh, uh, dienas naudu uh, uh, jautājums izmainīt izmaksas? Nē, nav, nav deputāts, bet ja jūs nāst klāt, tad netiek maksāt dienas naudu. Tātad, nu, faktiski, ja mēs vienu dienu ilgāk esam, tad, protams, ka viena diena plus kā dienas nauda. Es domāju, ka šeit nu, nav tādas nepieciešamības diskutēt un būtu jocīgi, ja tas rastos. Uh, Un mana personīgā pārliecība ir tāda, ka darba nedēļa jābūt no pirmdienas līdz piekdienai. Bet nu, ir katra, a, tas ir katra lēmums. Un šajā brīdī man neliekas, ka ir īpaši a, pareizi arī publisko viedokli ievērot sākt par dienas naudu diskutēt. Un es nezinu, kā tā varētu būt uzņemta, ievērot ekonomisko situāciju dalību valstīs tagad. Uh, Es domāju, ka nebūtu labi diskutēt par šo jautājumu. Neatkarīgi no tā, vai šī loģiskā saikne ir vai nav, tās ir divas atšķirīgas lietas. Tagad par ceļojumu izmaksām un ceļojumu biroju. Nu, jums ir pilnīga taisnība. Arī mēs jau esam redzējuši mūsu pašu biroju darbā, ka pārsteidzošā kārtā tur cenas ir augstākas nekā parasti. Bet, nu, laimīgā kārtā nav jau mūsu pienākums šo ceļojumu biroju izmantot, un mēs uh, um, internetā pērkam izdevīgāks biļets tiem pašiem uh, maršrutiem. Paldies, Mankas kungs. Uh, možno... Paldies, priekšsādātāji. Daži no kolēģiem varbūt nezina, ka mums ir sanāksmju programmas un arī citām komitejām ir savas programmas. Ne visi dokumenti ir vienmēr tulkoti visās valodās vienkārši tāpēc, ka tam nepietiek laika. Bet parasti tā ir, ka šie tūkojumi tiek iesniegti kaut vai dienu vēlāk pēc sanāksmes, tad, kad šie dokumenti nevienam vairs nav vajadzīgi. Tad šeit mēs varētu naudu ietaupīt. Un, eh, kā eh, referents eh, ziņojumam par budžetu līdz 2020. gadam, es cenšos veikt tādu kā audītu pāraudzīt, kā parlaments un citas iestādes varētu sadarboties, jo revizijas palāta uh, izdarīja šādu pašu pasākumu, un viņi ir varējuši ietaupīt lielu naudu. Es tagad uh, iesniedzu uh, savu atzinumu, un tur ir vairāki aspekti. Tad, piemēram, uh, divas ieejas, uh, kur ir savi apsargi, uh, Uh, visa gada garumā. Ja mēs varētu šo sistēmu uh, mainīt un uh, drošības pasākumus Strasbūrā, piemēram, piemērot tikai sesiju laikā, tad mēs ietaupītu lielu naudu. Um, arī uh, uh, drošības dienestu citā darbā ir potenciāls ietaupījumiem. Mēs varam runāt par lieliskiem priekšlikumiem, kas tagad jau ir uz galda bet mums uh, vajadzētu tiešām veikt detalizētu audītu, lai uh, izvērtētu potenciālos ietaupījumus. Uh, neierobežojot uh, um, tiesības, neierobežojot administratīvos uh, pakalpojumus, uh, var samazināt izdevumus. Tāpēc vajadzētu rīkoties tāpat kā revīzijas palāta un samazināt izdevumus. Paldies, kolēģi! Paldies par šo ļoti interesanto pieredzi. Tagad Vertmanis kundze. Paldies! Gribētu par diviem punktiem izteikties. <clears throat> Es esmu filoloģi un runāju vairākās valodās, un esmu augst līmeņa darba grupā Mēs sadarbojamies ar Turku, Kipru um, teritorijām. Mēs vienojamies par divām valodām. Mēs vienojamies, kāda būs um, tulkojuma mutiskā un rakstiskā. Un es domāju, ka to var arī lielākās komitejās um, darīt, lai ietaupītu naudu, jo nu, vismaz um, tā darba grupa, kurā um, mēs esam, nu, gandrīz visi perfekti angliski runā. Un daudzi varbūt arī tikpat labi franciski, tā kā varētu teikt, ka Tulku kabīnēs uh, angļu valoda ir relēja valoda visvairāk. Tas nozīmē, ka tā ir pamatvaloda. Un, ja es runāju vāciski, tad uzklaus uh, mm, to uh, angliski un tad turp, un tulko tālāk. Mēs, protams, respektējam uh, multilingvālismu Eiropas Savienībā. Katrs vēlas runāt dzimtajā valodā. Uh, un lasīt dzimtajā valodā, bet es domāju, ka mums politiķiem ir nepieciešama arī zinām elastīguma pakāpe. It īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos, un šeit mums vajadzētu mm, domāt savādāk par ceļojumu izmaksām. Pirmkārt, jā, katrs atsevišķais no mums var uh, dzimtajā pilsētā mm, vai ciemā vērsties pie mazākas vai lētākas ceļojuma aģentūras vai uh, internetā. Uh, ceļojums pirkt un veidot, nevis izmantot dārgu ceļojuma aģentūru. Agrāk deputātiem bija iespējami tādi paušāli norēķini. Tie bija tādi de facto norēķini. Un mans domgājums ir tāds, kādi, kādas izmaksas ir tagad salīdzinot ar agrāko periodu. Un tad mēs varētu padomāt atkal par tādu paušālu formu, ka deputāti atkal varētu uh, izlemt, vai viņi maksā vēl klāt, vai ceļo ekonomiskajā klasē, un tad katrs varētu izvēlēties. Merci beaucoup. Paldies, dargā kolēģe. Referents piefiksēja jūs teikto. Tagad Garants Farms. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Dereks Vons uh, runāja, kā ēnu referents. Man ir daži papildu punkti Um, mūsu grupas vārdā vēlos pateikties vispirms referentam. Ir ļoti svarīgi, ka tagad mēs gandrīz jau esam panākuši konsensusu pie šī jautājuma. Protams, ne visi jautājumi ir atrisināti, bet konsensus jau tuvojas. Daži svarīgi punkti. Fernandeša kungs pieminēja, ka varētu rasties legālās problēmas, kad runa ir par uh, deputātu izdevumu iesaldēšanu un pabalstu iesaldēšanu. Uh, juridisko lietu komitejas vadītājs būtu tas, pie kura jāvēršas. T, protams, nevajadzētu skart algas, bet izdevumi ir cita lieta. Izdevumu indeksācija pavisam ar to nav saistīta. Piemēram, ja kāds izlemtu, ka šie grozījumi nav pieņemami, tāpēc, ka vajadzētu nogaidīt juridiskās komitejas teikto, tas man liktos savdabīgi un savādi. Budžeta iestādē taču ir prerogatīva noteikt sliekšņus un griestus, un es nedomāju, ka mums šeit vajadzētu gaidīt juridisko analīzi, jo būtu ļoti savādi, ja tiešām rad, rastos kādi juridiski iemesli, kas neļautu mums noteikt griestus izdevumiem. At par Eiropas namu. Mēs Eh, vēlējāmies precizēt situāciju un, piemēram, jautājām, kāds ir juridiskais pamats. Referentam ir taisnība. Nevajadzētu atkāpties no lēmumiem, kas tika pieņemti eh, šī gada pavasarī. Bet, ja mēs tiešām, eh, kad mēs lūkojamies šajos lēmumos, kad mums bija šīs aptvēses, mēs toreiz vēl nezinājām, kādas būs sekas juridiskajai bāzei, kas tagad ir piedāvāta. Mēs tikai teicām, ka vajadzīgs šis juridiskais pamats. Un tagad mēs konstatējam, ka nepieciešams līdzfinansējums no citām institūcijām, bet pašreizējais juridiskais pamats izslēdz šo līdzfinansējumu, jo citas institūcijas nevar finansēt mūsu centru apmeklētājiem. Tā ir problēma. Mums ir tikpat svarīgi saņemt uh, līdzfinansējumu, kā iegūt pareizo juridisko pamatu. Tāpēc jāmeklē šāds juridiskais pamats, kas ļautu mums pieprasīt līdzfinansējumu. Citādāk mēs šo projektu nevarēsim izturēt, uzturēt tālāk. Ceļojuma izmaksas. Protams, mums ir jāatrod risinājums, bet būtu ļoti jauki, ja birojs varētu sagatavot priekšlikumu, kas būtu pietiekoši detalizēts, jo mēs nevarētu tagad izskatīt uh, visus sīkumus, piemēram, kādi noteikumi mums ļautu tomēr izmantot biznesa klasi un tā tālāk. Mums ir nepieciešams labs, ilgspējīgs priekšlikums, kas iekļautu visus sīkumus, visas detaļas, un tas ir jāsagatavo birojam. Tagad par Ikeikunga teikto. Mums ir divi grozījumi, kas ierosina uh, risinājumus. Tad vispirms uh, uh, salīdzinošs pētījums starp uh, citiem, starp parlamentiem, nacionāliem parlamentiem. Ir dažas idejas papildu ietaupījumiem, bet, protams, mums ir nepieciešams izvērtēt arī pašu izdevumus, mūsu parlamenta izdevumus. Un es domāju, ka tam nopietni jāpievēršas. Tad par ceļojumu aģentūru. Piekrītam Rikē kunga un Alvaro kunga teiktajam, uh, ka ir problēmas ar mūsu ceļojuma aģentūru. Un mēs vēlētos, lai birojas pārskatītu vienošanos ar ceļojuma aģentūru. Un visbeidzot, tagad es uzlikšu citu cepuri, tagad vairs nerunāšu grupas vārdā, bet Zviedrijas delegācijas vārdā. Vislabākais ietaupījums, ko mēs varētu veikt, būtu viena vieta parlamentā. Tas uzreiz ietaupītu līdzakļus. Nu, protams, ne visi to atbalstīs, bet eh, tagad es tiešām nerunāju grupas vārdā, bet tikai delegācijas vārdā. Paldies! Tulkojuma uh, problēmas neļāva man saprast jūsu pēdējo frāzi. Jans Mulders. You, uh, es, uh... Paldies, priekšsādātāji, kā jūs noteikti pamanījāt. Es uh, pārsvarā nerunāju uh, Uh, dzimtajā valodā komitejas sanāksmēs. Politikā ir jāpārliecina cilvēki, un gandrīz visi šeit saprot angļu valodu, tāpēc es ceru, ka es uh, izteikšos angliski pārliecinošāk nekā nīderlandiski. Noteikti tas nesujusminās tulkus. Bet, nu, uh, cik tālu tas attiecas uz mani, uh, Ir vairākas sanāksmes, kurās varu piedalīties bez tulkojuma nīderlandiešu valodā. Jāsaka, mums jau vairākus gadus ir web streaming sistēma, sanāksmes tiek translētas, un tam var sekot cilvēki visur Eiropā. Tāpēc, ja mēs publiskajās sanāksmēs atcelsim tulkojumu, tad uh, uh, Būtībā visas mūsu investīcijas web streaming sistēmā kļūst pilnīgi bezjēdzīgas, pat ja mēs attieksimies no nu tikai vienas valodas. Ņemot vērā jau veiktās investīcijas, ņemot vērā to, ka mēs uh, ceram, ka cilvēki seko mūsu darbam, protams, to nevar zināt, bet mēs to ceram, es uzskatu, ka jānodrošina tulkojums, mutiskais tulkojums visās valodās. Jā, paldies, un šajā gadījumā Tā būtu tāda pati situācija, kā oficiālā žurnāla lasīšana mūsu publiskajām diskusijām. Tas ir teksts um, un publicēts tajā valodā, kurā runātais ir uzstājies. Nu, tie, kas um, runā šajā valodā, var saprast, un pārējie tāda sarežģītā situācija. Tagad Rēmers Bēga. Par valodu režīmu runājot, es domāju, ka mēs visi varam vienoties, ka deput, attieksme pret deputātiem jābūt vienādai, un tur, kur tiek pieprasīts, tur ir jābūt tulkojumam pilnā apjomā, gan rakstiskam, gan motiskam. Bet, nu, mēs diezgan tādā labā situācijā, luksus situācijā esam šeit parlamentā. Tādēļ esmu uh, pateicīgs, ka mm, šis jautājums tiek intensīvi diskutēts ar biroju Un tas ir pierādījums tam, ka mums ir daudz iespējas. Un publiski parādīt, ka mēs konsekventi rīkojamies. Un uh, 1,9% uh, robežu sasniegam. Un iestāja kandidātus arī ievērojam budžetā. Nu, varbūt, ka vajadzētu citā vietā uh, runāt. Nu, kāds tad ir uh, apvienotās uh, karalistes pienesums tai apstākļi, ka mums visiem jāiemācās angliski? Nu, nacionālajās uh, izglītības sistēmās tas varētu ļoti daudz ko mainīt. Nu, tas par visu valstu vienlīdzīgu uh, situāciju. <clears throat> Domāju, ka viss pakotne ir tādā labā uh, veidā izstrādāta, bet grib brīdināt. Nosakojošā mums bija vajadzīgs vairāk nekā desmit gadi, lai rastu risinājumu iestāžu nolīgumam. Un arī šeit parlamentā lai izmainītu lietas, kas nebija pareizas. Tas ir saistīts ar deputātu nolikumu, ar darbinieku finansējumu un daudziem citiem jautājumiem. Kas pārāk būtiski šo jautājumu cilvēks atver Pandoras lādi. Un ir arī juridiskas problēmas pret tām, jo izturs nopietni un tās vienkārši nevar um, nogrūst malā. Tagad uh, budžeta komiteja un birojas iekšējās attiecības. Esmu par to, lai komitejas veiktu savu darbu un pagātnē. Kad um, tur augšā alēna bija, tad dosmojos par to, ka birojas nebija paveicis savus mājas darbus. Un mēs, kā budžeta komiteja, diskusijās un balsojumos bijām spiesti rīkoties konsekventi. Mums bija daudz intensīvas sarunas ar toreizēju ģenerāla sekretāru, ar koordinātoriem, un spējām daudz ko izmainīt pēc šī intensīvā dialoga. Es esmu par to, lai mēs ievērotu parlamenta reglamentu. Bet tā kā tas tad ir, ja kāds nepadara mājas darbus, tad rodas vakums. <clears throat> Un tad budžeta komitejai būtiskāk jāpievērš saviem uzdevumiem, ja birojs ne paveic savu darbu. Es domāju, ka šeit jāpaveic un jārod sabalansēta situācija un sabalansēts risinājums. Un gribu norādīt uz to, uh, Jā, ir skaidrs, ka šeit tādā pareizā veidā jautājums tiek atrisināts runāt par algām. Nekad neesmu sapratis, ka 38,5% no um, kopienas tiesu tiesneša algas mēs saņemam, tad mēs esam tikai trešdaļa darba vērti. Mm, tiek runāts par iesaldējumu un citiem mm, jautājumiem, un citās dalībvalstīs deputāti papildis, papildus. papildus Eh, Eiropas līmeņam ir jāmaksā arī nacionālās nodevas. Tas nav visās dalībvalstīs tā, bet vācu uh, deputātiem tie ir 700 līdz 1000 eiro papildus um, nodokļi, kas papildus nacionālā līmenī jā, jālieto. Un kamēr tur nav um, vienāda situācija, es nepieņemšu cits grozījums no kolēģiem, kas uh, to neievēro. Protams, ka mēs varam runāt par samērību. Uh, Bet, ja runājam par eh, izmaksu paušālu maksājumu, kas ir daļa no kopējiem masēm, tad jā, atsauc uz dažiem tiesu nolēmumiem un spriedumiem. Un tad vajadzētu mm, rīkoties tā, lai visi deputāti būtu vienādi. Un šeit ir deputāti, kuri varbūt 200 tūkstoši cilvēku pārstāvi, un citi, kuri milzīgas teritorijas pārklāja. Un tā deputāti, kurā ir miljoni miljons iedzīvotāju, kur ir pavisam citas izmaksas uh, vēlēšana iecirkņos, un par to jau tiek maksāta šī izmaksu paušāla maksa. Nu, šeit mēs tā drusciņi vienkāršojam situāciju un tā kā tādu zāles pļāvēju vienkārši pārbraucam visam pāri. Tagad par ceļojumu izmaksām. Mēs uh, visus, visas rezervācijas mūsu birojā paši izdaram tieši tādēļ, uh, to problēmu dēļ, kas tika piemēnots. Uh, Biznesa vai ekonomija fleks lidojumi. Nu, tas ir, tas ir tāda mm, situācija. Nu, dažreiz biznesa ir vienkārši nepieciešams, jo mm, ekonomija fleks ir um, jau uh, vispilna, ka šī klase. Bet uh, delegācijas un ceļojumi pa visu pareizi pasauli. Jā, tas ir tāds nozīmīgs uh, signāls, bet paskatīties uz izmaksu struktūru šeit, tas ir daudz saistošāk. Un bez tam es domāju, ka šajā laikā, kad uh, Eiropas Savienības eksistence ir apdraudēta, varbūt, ka kolēģi varētu uh, kādu dienu mazāk Briselē vai visā pasaulē ceļotu, bet labāk uh, pavadītu laiku uh, savos vēlēšana apgabalos, lai skaidrotu pilsoņiem uh, sistēmu. Un komiteju sēžu um, nolikšana ārpus komiteju uh, nedēļām. Tas ir liels izmaksu faktors, bet tas nenozīmē, ka man būtu jābūt no pirmdienas līdz piekdienai Brislē, bet es koncentrēšu man uzmanīgi uz tām sēdēm, par kurām es atbildīgs. Un varbūt, ka nevis no pirmdienas līdz ceturtdienas rītam, bet no otrdienas līdz piekdienai varētu palikt. Nu, viss ir iespējams un ar tādu uh, Uh, skaidru pieeju. Katrs no kolēģiem var dot savu pienesumu, lai šeit uh, lietas um, ne, uh, risinātu pārspīlēt. Es domāju, ka mēs tādā saprātīgā virzienā strādājam. Pēdējo nedēļu laikā jārunā par dažām detaļām. Domāju, ka varēsim rast kompromisus. Vienlaikus, nu, jāskatās, kas ir būtisks un kas ne. Bien, je vous remercie. Paldies. tikai gribu vēl brīdināt. Dažādās statūta, jeb nolikuma tēmas eh, sāk skatīt. Protams, ka tā ir Pandoras lāde. Protams, ka es jautāju, kādēļ mēs diskutējam par šiem jautājumiem, ja visās Eiropas institūcijās 16 tūkstoši cilvēki ir kas uh, vairāk pelna nekā Eiropas uh, dep parlamenta deputāti. Un ja mēs diskutējam un sākam uh, diskutēt par ierēģu, uh, par um, deputātu statūtiem, tad ik gadu um, noteiksim mm, deputātu piemaksas balstoties uz tādiem pašiem principiem, kā Nacionālajā parlamentā to nozīmē. Bet, nu, tad uh, iedomājieties, ja kāda būs diskusija par uh, parlamenta deputātu uh, atlīdzinājumu un piemaksām. Tas mūs galīgi nekur nenovedīs. Bet neviens ir būtisks, <clears throat> ka šīs pamatdiskusijas, balstoties uz referentu, uh, referentu un citu un koordinātoru uh, darbību 2,3% robežu um, samazināt un tādu maģisko robežu panākt, um, runājot par Eiropas parlamentu. Nu, tam ir jābūt tam pamatvēstījumam. Es domāju, ka mēs daudz ko esam izdarījuši. Un arī uh, raugoties uz struktūras reformām um, parlamentā, tas ir sākums. Un, protams, ka nākošo gadu laikā ir vēl citas iespējas. Un uh, jāstrādā konsekventi šai virsienā. Paldies! Paldies, Gorans Ferms, viena minūte jūs rīcībā par deputātu statūtiem. Es pilnībā piekrītu Raimeram jautājumā par algām. Tās ir neaizskaramas, jo tas ir princips, kas ir panākts koplēmumu procedūrā. Mēs nevaram to grozīt ar eh, kaut kādiem grozījumiem bet es neesmu pārliecināts, vai tas pats notiek attiecībā uz pabalstu indeksāciju. Mūsu pienākums no juridiskā viedokļa ir maksāt deputātiem algas, kas vienāds ir 38,5% no tiesnešu algas, bet mums nav juridiska pienākuma indeksēt pabalstus. Mēs esam tie, kas ieraksta konkrētus skaitļus budžeta pozīcijās. Es nedomāju, ka kāds cits to var darīt mūsu vietā priekšsēdāji, es gribētu, lai jūs pārbaudāt juridisko pamatu. Par algām mums nav nekāda jautājuma, bet par indeksāciju man vēl ir šaubas. Mums vajadzētu runāt par to. Šobrīd ir vesela virkne grozījumu, kuros mēs aicinam iesaldēt pabalstus. Mūsu politiskā grupa aicina iesaldēt visus uh, pabalstus, dienas naudas, ceļojumu naudas un visu. Mums ir nepieciešams zināt no juridiskā viedokļa, ko mēs kā komiteja varam darīt Es domāju, ka ir milz atšķirības starp algu jautājumu un indeksācijas jautājumu. Paldies! Jā, priekšsētājs, mēs šo jautājumu sīk izpētīsim. Andrijas Senskundze būs pēdējā runātāja, pēc tam referents izteiks priekšlikumu. Paldies! Paldies priekšsētā atvainojos, ka ierados vēlu, jo bija prezidenta konferencē. Gribētu atkārtot to, ko teicu šorīt samierināšanās sēdē ar parlamentu prezidiju. Pirmkārt, mēs lūdzām biroju prezidiju veikt pētījumus par atsevišķām izdevumu jomām. Nu, piemēram, Lisabonas līguma dēļ mums ir nepieciešams vairāk darbinieku, un es zinu, ka ir vēl daudz citas jomas, kuras nav izvērtētas. Ir baumas, ka jaunais deputātu, jaunie deputātu statūti ir palielinājuši ceļošanas izmaksas bet neviens to nav izvērtējis. Es domāju, ka tas ir būtiski svarīgi, e, lai mēs zinātu, kur var veikt ietaupījumus. Vakar es jau teicu un atkārtošu šodien arī to, ka piekrītu tam, kas tika teikts par pabalstu iesaldēšanas legalitāti vai nelegalitāti Manuprāt, te nav jautājums par juridisko pamatojumu. Ir vēstule no juridiskā dienesta, kas vakar mums tika iesniegta, kur juridiskais dienests saka, gan alga, gan arī pabalsts ir summas, kas tiek veidotas pēc noteikti juridiskā pamata, un mēs nevaram tās iesaldēt. Vēl viens komentārs par Eiropas vēstures māju. Ģenerālsekretārs ierosināja, ka viņš teica, ka jaunā juridiskā bāze, par kuru uzzināju tikai vakar, ļauj mums veidot šo te pakalpojumu nolīgumu ar Eiropas komisiju. Izmaksas tādējādi seks Eiropas komisija un nevis mēs. Šeit mēs runājam par būtiskiem ietaupījumiem visam Eiropas budžetam. Šis risinājums, manuprāt, nav nekāds risinājums. Eiropas parlamenta jūrī komiteja rakstīja šo vēstuli, nevis juridiskais dienas gribētu labot. Godātie kolēģi, pulkstens jau tuvojas 12. Mūsu sēdes tulkošanas režīms ir mainījies, jo pulksten 12. sāksies koordinātoru sēde. Tulkojums tiks piedāvāts, bet ne visās valodās. Es vēršos pie referenta par nākamā tādu vērtīgu un bagātīgu viedokļu apmaiņu. Referent, vai jūs vēlētos izteikt tagad savu viedokli, savu rezumējumu, jeb jūs vēlaties to darīt pēc koordinatoru sēdes? Koordinatoru sēde notiek no 2012. līdz 14. Tad būs atvieglotais tulkošanas režīms. Tādā gadījumā es aicinātu visus tos, kas nepiedalās koordinatoru jāpiecās, un mēs turpināsim, politi, turpināsim komitejas sēdi pulksten 15.